Iniziamo le dichiarazioni di voto. Tagad sāksim ar balsojumu skaidrojumiem. Vispirms par Gepartas kundzes eh, ziņojumu - pakalpojumu direktīvas īstenošana. Eh, lai gan troksnis zālē ir diezgan liels, tomēr vārds Maselas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! direktīvas eh, ziņ, mērķis par pakalpojumiem, kura eh, tika eh, stājies spēkā 2006. gadā, ir nodrošināt Eiropas Savienības pakalpojumu tirgas atvēršanu, likvidējot diskrimināciju un protekcionismu. Parlaments vienmēr ir bijis par to, ka šādas direktīvas nedrīkst izmantot par aizbildinājumu, lai bīstami saskaldītu sektoru saturu un apdraudētu darbinieku tiesības. E, izcelsmes valsts princips ir aizvietots ar nosūtīšanas valsts principu. Es balsoju par šo ziņojumu, jo te ir runa par to, ka ir jāatrisina pretrunas saistībā ar īstenošanu. Tomēr ļoti grūti uzstāties, jo zāle ļoti trokšņaina. E, Paldies, saka priekšsēdētāja. Man ļoti žēl, Mastēlas kungs. Tagad Pielam kungam vārds. Paldies! Eiropas e, Savienības pakalpojumu tirgus attīstība ir ļoti e, svarīga Eiropas ekonomikas izausmē, tāpēc ir ļoti pozitīvi, ka Eiropas parlaments pievēršas šai tēmai. Mums būs nepieciešami vēl citi pasākumi, lai nodrošinātu atbalstu. Mūsu galvenais mērķis bija atvieglot situāciju Eiropā, jo mēs ar bažām redzam, ka aktuālā situācija ir tāda, ka dažās valstīs tiek piemēroti likumi, kas nav savietojami ar šo direktīvu ir jauna darba vietu radīšana ir saistīta ar pakalpojumu direktīvu, tāpēc eh, tā ir nepieciešama kopējā tirgus eh, attīstībai kā Eiropas ekonomikas galvenajam elementam. Es esmu gandarīts informēt par to, ka direktīvas eh, ietekme ir arī tāda, ka tās skar daudzas dalībvalsts. Paldies! Grazie. La parola. Paldies, saka priekšsēdāji. Tagad Morgantī kundzei vārds. Honorevoli kolēģi. Priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, es jebkurā gadījumā balsoju pret pakalpojuma direktīvas īstenošanas ziņoju, eh, īstenošanu E, sākotnējais mērķis bija veicināt konkurenci Eiropā un sniegt atbalsti MVU, bet būtībā, diemžēl, īstais direktīvas mērķis izpaužas mēģinājumos uzpirkt mūsu mazos vidējos uzņēmumus, kā tas notiek Itālijā. E, piemēram, situācija e, piekrastē. Cilvēki ir investējuši visu, lai dibinātu savu uzņēmumu, ko tagad iznīcina minētā direktīva. Te ir sistēma, kas veicina birokrātijas Eiropu. Lielie konglomerāti gribas eh, itā, doties uz Itāliju un mums visu atņemt. Mēs to negribam pieļaut. Tāpēc kopā ar MVU es rūpēšos par mazo vidējo uzņēmumu aizsardzību. Paldies, saka priekšsēdētāji. Eh, tagad Kostas kungam vārds.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 Eh, cienījumā priekšsēdētāji, deputāti kungi, eh, pakalpojumu direktīva prasa no visām dalībvalstīm likvidēt eh, šķēršļus un atvieglot uzņēmumu darbību. Tomēr tās īstenošana dzīvē ir ļoti lēna. Lielākās problēmas skār direktīvas piemērošanas loka neievērošanu, administratīvās sadarbības šķēršļi, kā arī apusējā savstarpējās novērtēšanas e, princips ir nepieciešams vienotās kontakte, e, kontaktcentrus ieviest praksē pēc iespējas ātrāk, lai palīdzētu attīstīties pārobežu pakalpojumiem. Tāpat varētu būt e, izskaidrot labāka katras valsts administratīvā e, proce, e, procesu. E, pakalpojumi veido 40% no koprodukta, un tie var veicināt jaunu darba vietu radīšanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad vārds Balčītis kungam. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Manuprāt, pakalpojumu direktīva un tās novērtējums mums dod iespējas eh, parādīt eh, un konstatēt, vai tā patiešām dod savu ieguldījumu pakalpojumu sektora attīstībai dalību valstīs ir svarīgi, lai direktīvas īsteno, informācija par direktīvas īstenošanu būtu pieejama. Un e, ir nepieciešams nodrošināt, lai pakalpojumi tiktu veiktu tā, lai tie atbilstu e, normatīvajiem aktiem. Tāpat ir ne, e, nepieciešams visās dalību valstīs iedibināt kontaktcentrus un nodrošināt tiem nepieciešamo finansējumu, palīdzot gūt informāciju. Paldies! Tagad priekšsēdētāja dod vārdu Vanenkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir bijis pārpratums jau pašos sākumos Eiropas Savienībā, ko mēs domājam ar brīvu tirgu pakalpojumiem un precēm. Tad, kad mani vēlētāji balsoja par uh, mūsu dalību, Eiropas Savienībā, viņi ar to saprata, ka tiek atzīti uh, produkti, proti, ka ja jūs minerālu ūdeni varat pārdot apvienotajā karalistē, tad varat to pašu pārdot Francijā un Itālijā un citur bet ko viņi atklāja, ka praksē tas nozīmē standartizāciju, proti, ka minerālu ūdenī ir jābūt šādiem un tādiem minerāļiem, bet nedrīkst būt citas vielas, ka uh, tilpumam ir jābūt noteiktam un tā tālāk. Un tad jūs uh, sākat saprast, ka uh, produkts, kas nekad nebija paredzēts uh, eksportam, kļūst par aizliegtu produktu savā valstī. Un tā vietā, lai mēs palielinātu izvēli patērētājiem tā tiek samazināta un bieži vien to veicina viens ražotājs kaut kur Eiropas Savienībā, kas izpilda visus nosacījumus un var eksportēt savus produktus. Un tāpēc mūsu IKP turpina samazināties un tāpēc mūsu valsts arī cīnās ar problēmām. Grazie, la parola all'onorevole. Paldies, tagad Kāmal kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Es atceros, ka tad, kad pakalpojumu direktīva pirmo reizi tika pieņemta šajā parlamentā, es atceros, bija daudz strīdīgi elementi, un es personīgi kā referents par tirzniecību un pakalpojumu ziņojumu atceros, ka mums bija runa par daudz pakalpojumu liberalizāciju finanšu, veselības, ūdens uh, jomā, lai piedāvātu patērētājiem lielāku izvēli. Uh, lai nepaļautos tikai uz valsts monopolu. Es atceros, cik daudz uh, dažādu viedokļu bija, un tagad ir vispārējais ekonomiskās intereses pakāpojumi, kas tiek uh, definēti, un uh, it kā mums būšot lielāka izvēle, runājot par lielveikaliem un tā tālāk, bet šķiet, ka tas neatiecas uz veselību, ūdeni un izglītību. Uh, Mums ir jātālinās no politikas, kur īstenojam pirms 30 gadiem, kad uh, zināmas lietas nāca no valsts, un tāpēc tika sniegts pārāk maz finansējumu. Pāriesim uz lielāku pakalpojumu liberalizāciju gan Eiropā, gan pasaulē. Paldies! Grazie, passiamo ora alle... Paldies! Tagad uh, balsojumu skaidrojumi par Kančana ziņojumu autobusu pašas ir tiesības. Vispirms došu vārdu um, Maisner kungam. Che però, sì, Prego. Lūdzu. Jā, dank, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribētu pamatot, kāpēc Alde lielais vairākums atturējās. Eh, ir, eh, protams, labi, ka mums ir pieņemts lēmums un, protams, ka tiek aizsargātas eh, invalīdu tiesības, bet tas attiecas tikai uz garākām distancēm. Tomēr daudz, kas nemaz nav cienīgs Eiropas direktīvas. Mēs te runājam tikai par 250 km maršrutu. Daudzas valstis, Kipra, Malta un Luksemburga, to nevar piemērot, tāpat kā dažas citas mazās dalība valstis, kuriem nemaz nav autobusu maršrutu 200 grāku par 250 kilometriem. Manuprāt, pārvietošanās brīvība cilvēkiem un preču un pakalpojumu pieejamība ir būtiski Eiropas elementi, bet mēs norobežojam neaizsargātus eh, pasažierus ar mazākiem naudas maceņiem, jo dalību valstīs to nevar piemērot šo te direktīvu, tāpēc mēs atturējāmies. Eh, direktīvā ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti, tāpēc mēs atturējāmies. Grazie, la parola all'onorevole Mastella. Paldies, un tagad Stēlas kungam vārds. Paldies! Šo te komisiju priekšlikumu iesniedz jau 2008. gadā, un te ir runa par jaunām autobusu pasažieru tiesībām. Tāpat kā tas jau ir citiem, saistībā ar citiem satiksmes līdzekļiem. Un, protams, ka ir svarīgi, lai to varētu piemērot arī citās dalībvalstīs. Sarunās ar padomi bija ļoti sarežģīta, un sarežģīta bija visa situācija, sadarbība bija nepieciešama arī ar samierināšanas komiteju. Um, tekstu var teikt, ka tas ir sabalansēts, autobusu pasažieru tiesības tiek ievērotas, un uh, transporta uzņēmumi savukārt netiek pārslogoti. Transporta uzņēmumi gal galā ir mazie vidējie uzņēmumi. Starpniecības komitejas iesaistīšana šeit bija veiksmīga, jo mūsu pamatprasības tika iekļautas gan eh, pasažieru eh, pamatiesības neatkarīgi no attāluma, kā arī zināmi izņēmumi kompensācijām un subsīdijām. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad Milāns kundze lūdzu. Grazie, prezidente. Sevija Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs tiesības ir jāatbalsta vēl vairāk. Eh, ja mēs runājam par 250 km robežu, tad eh, posmos, kas ir mazāki, eh, mēs nenodrošinām visu cilvēku tiesības, un tās neatspoguļojas šajā direktīvā. Protams, te ir runa par kvalitātes standartiem, tomēr vietējā satiksme tiek izslēgta, un šeit satiksme satiksmes dalībnieku tiesības, tiek ierobežotības. Uh, ir nepieciešama laba sagatavošanās un ir nepieciešama direktīvas piemērošana. Parlamenta darbs eh, šajā kontekstā tomēr ir bijis veiksmīgs. Un tomēr kompromiss ir un paliek kompromiss. Šī gadījumā tas ir samazinātās likmes kompromiss. Uh, Mēs kā parlaments eh, parādījām, ka saprotam, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem, tomēr padomē izdodas īstenot savas intereses. Paldies, Uģus kungs! Grāce, prezidente! Eh. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Es eh, vispirms gribētu apsveikt Kančāna kungu par paveikto darbu. Mastēlas kungs, es neesmu vienisprātis ar jums. Jūs teicāt, ka tas ir liels sasniegums, uh, šis te ziņojums. Uh, situācija taču ir tāda, ka pilsoņi tiek aizsargāti tikai tādā gadījumā, ja viņi nobrauc vairāk par 250 kilometriem. Bet uh, kur tad Eiropas iedzīvotāji tiek aizsargāti? Jau kolēģi Gazīna Mēsnerē teica, eh, ka ir izslēgtas tādas valstis kā Malta, Kipra vai Luksemburga, jo šeit tik tālu maršrutu nav, tāpēc arī mūsu grupa atturējās. Mēs nebalsojām pret, jo, protams, ir pozitīva tiesību aizsardzības momenti, bet eh, mums tomēr ir jāpievērš uzmanība uh, Uh, tiem, kuri tiek izslēgti no personu loka. Un es domāju, ka šajā tēmā mums ir jāpiestrādā vēl vairāk. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Takulas kungam. Arvoisa rouva puhemies. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, ka Mēs eh, rūpējamies par pasažieru un pilsoņu tiesībām, bet runājot par tiesībām, ir jārunā arī par atbildību, jo nevar būt tiesības bez atbildības. Kad es raugos uz šo priekšlikumu par autobusu pasažieru tiesību aizsardzību, tas viss ir ļoti pozitīvi, bet eh, raugoties uz Eiropu, jūs redzēsiet, ka ir milzīgas atšķirības, piemēram, Somijā ir daudz nelieli ģimenes uzņēmumi, un uh, tad rodas jautājums, vai vajadzētu tiešām palielināt slogu šiem maziem uzņēmumiem. Protams, esam izrādījuši zinām elastību un esam ņēmuši vērā daudz pušu viedokli, un, manuprāt, šeit pievienotā vērtība ir tā, ka mēs varam aizsargāt cilvēkus ar ierobežotu mobilitāti. Ir ļoti labi, ka viņiem uh, Šeit ir īpaši nosacījumi, uzlabota nosacījumi, tad, kad ja viņi grib braukt ar autobusu. Bet runājot par tiesībām, jārunā arī par pienākumiem un jānodrošina, lai izmaksas e, nebūtu pārāk liels e, MVU, kas darbojas šajā jomā. Paldies. Tagad uh, vārds Harkins kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es balsoju par šo regulu, pat ja es uzskatu, ka tā nav pietiekami tālajoša. Bet nu, tas ir sākums, un dažkārt šajā parlamentā un Eiropas Savienībā mēs ejam maziem solīšiem, un to esam arī šodien darījuši. Žēl, ka dažas dalība valstis neietilp šajā regulā, un ka šī regula attiec tikai uz maršrutiem virs 250 km. Es būtu atbalstījusi ALDE pozīciju, saskaņā ar kuru jau īsākiem braucieniem arī būtu šīs tiesības pieejamas, bet man ir prieks, ka pamattiesības tomēr arī attiecas uz īsākiem maršrutiem un jo īpaši attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ierobežot mobilitāti. Un to skaitā ir nediskriminējoša pieeja transportam un apmācība personālam attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, diemžēl var ieviest uh, pārejas periodu desmit gadus dalību valstīs. Protams, maziem uzņēmiem ir vajadzīgs laiks, lai tam pielāgotos, bet es gribētu tomēr aicināt nodrošināt šīs regulas ievērošanas pēc iespējas drīzāk. Paldies! Grazie, la parola non... Paldies! Tagad uh, Galaher kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētā, es atbalstu pasažieru tiesības jo īpaši attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet neesmu īpaši apmierināts ar sasniegto kompromisu. Es būtu labāk redzējis, ja 300 km būtu šī robeža, tad mēs varētu to neatiecināt uz lauku reģioniem manā vēlēšana apgabalā, īrijā, pie galvais, piemēram, un uh, Šeit ir noteikts arī zināmas kompensācijas, bet man liekas, ka tās nav proporcionālas. Runāt par izmaksām apdrošināšanas izmaksu dēļ daudz operatori varētu atstāt tirgu. Un jau tagad ir maza izvēle sabiedriskā transporta jomā, bet, protams, mums ir jāpieņem šodien pieņemtais lēmums, un es ceru, ka šis pārejas periods dos iespēju uh, tiem, kas neietilpst šajos 250 eh, kilometros, eh, pielāgoties. Es piekrītu principā, bet man balsojumā bija jāturās tieši to minēto iemeslu dēļ, kurus uzskaitīja. Paldies! Grazie, la parola. Paldies. Tagad eh, Kozlika kungam vārds lūdzu. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident. Paldies. Priekšsēdētājas kundze, deputātku. Mēs eh, Eiropā eh, izmantojam vairāk nekā 70 miljonu pasažieru autobusu satiksmi, tāpēc ir pēdējais laiks, lai iestātos spēkā direktīva, kas aizstāj, aizsargā pasažieru tiesības, tāpat kā tas jau ir dzelzceļā, gaisa vai kuģu satiksmē. Neatkarīgi eh, no attālumā pasažieriem ir 12 pamatiesības un maršrutos, kas ir garāki par 250 km, ir kompensācijas tiesības tirdzniecības eh, nokavēšanu nāves gadījumu vai bagāžas pazaudēšanas gadījumā, kā arī pasažieri saņem labāku informāciju. Mazākajās valstis tomēr 250 km robežu nevar akceptēt. Eh, pa, pasažieri ar kustību ierobežojumiem, viņiem ir tiesības uz to, kas tiek nodrošināts jau tagad gaisa satiksmē. Uh, Mēs e, turpmāk strādāsim pie tā, lai e, šie priekšraksti tiktu vienoti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Nikolāčs kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze e, pasažieru tiesības, autobusu pasažieru tiesības. Uh, Eh, ir aktuāls jautājums, jo autobusus bieži pasažieri eh, izmanto. Eh, šīs tiesības ir jānoregulo tikpat skaidri, kā tas ir jau gaisa satiksmes un dzelzceļa satiksmes jomās. Es uzskatu, ka sasniegtais rezultāts ir labs kompromiss. Es esmu gandarīts par panākto regulējumu, it īpaši par to, ka tiek uh, uzlabotas pasažieru tiesības ar ierobežotiem, uh, eh, kustība, ar kustības traucējumiem vai pasažieriem invalīdiem. Un uh, tāpat tas tiek attiecināts arī uz rateņkrēslu vai citiem palīglīdzekļiem. Svarīgi par to informēt arī uh, autobusu operatorus, un tas būs svarīgs instruments cīņā pret uh, invalīdu diskrimināciju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad jārkungam vārds. Präsidentin, ich habe für den Priekšsēdētājs kundze, es balsoju par ziņojumu, jo tas eh, nepārprotami uzlabo pašreizējo situāciju eh, mēs varējām panākt eh, sabalansētu risinājumu, kas gan aizsargā pasažieru tiesības, gan arī nodrošina mazo vidējo uzņēmumu eksistenci Ehm, šie 250 km, ehm, tātad ehm, šajos maršrutos ir kompensācijas tiesības anulēšanas gadījumos, no kavējuma gadījumos ilgākos par divām stundām vai arī pārmērīgi pārdota biļešu skaita dēļ. Es domāju, ka tas ir veiksmīgs regulējums arī saistībā par kompensācijām. Mēs ierobežojām tomēr to, eh, lai kompensācijas nebūtu pārmērīgi lielas. Eh, runājot par 250 km, neviens jau neliedz izmainīt regulējumus un pēc tam pārbaudīt, ko varam uzlabot. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Balčītim, tagad lūdzu vārds. Ačiū, gerimā pirmininkė. E, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu apsveikt referentu Kančana kungu par paveikto darbu, jo tas ir labs kompromiss. Pasažieru tiesības tiek aizsargātas tādā mērā, kā tas tomēr neapgraud e, MVU kā satiksmes operatorus. E, tāpat tiek uzlaboti ceļojuma apstākļiem e, personām ar kustību ierobežojumiem. Labāk ir savietotas arī kompensācija tiesības, līdz ar to vispārējā situācija uzlabosies. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad vārds Antonijā Cikungam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es vispirms gribētu apsveikt kolēģi Kančani, kurš ir veicis lielisku darbu. Un eh, arī rezultāts ir lielisks, izmantojot samierināšanās procedūru. Mm, sasniegtais kompromiss ir labs gan runājot par direktīvas piemērēšanu, gan arī e, saistībā ar 12 pamatiesību iekļaušanu. Tas ir liels solis uz priekšu pasažieru tiesību aizsardzības jomā. E, tāpat arī tiek aizsargātas e, cilvēku ar kustības tiesībām, ierobežojumiem tiesības un e, arī citas tiesības, piemēram, saņemt kompensācijas, ja tiek nodarīti zaudējumi pārvietošanās līdzeklim. Svarīgi ir arī tiesības saņemt informāciju un pasažieru tiesības nodrošinājums. E, tomēr netiek pārmērīgi noslogoti transporta uzņēmumi, kas ir MVU. Paldies, saka priekšsēdētāja. E, tagad Tocas kundze. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es e, atzīstu, ka ir daudzi pozitīvi aspekti šajā ziņojumā, un es atbalstu uh, invalīdu tiesības piekļūt transporta līdzekļiem un saņemt kompensācijas. Es domāju, ka šādas schēmas būtu jāveido nacionālajām valdībām. Un es arī uzskatu, ka finanšu sloks, kas ir saistāms ar šo priekšlikumu, daudziem transporta uzņēmumiem liekas pieeja tirgumu. E, jāceras, ka daudzi uzņēmumi ir ļoti nelieli kas darbojas šajā tirgu un saskarsies ar milzīgu uh, spiedienu un saskars jau ar uh, degvielas cenu pieaugumu. Un daudzām privātām uh, firmām šīs papildus izmaksas nozīmēs tikai divas lietas - augstākas cenas patērētājiem un maršrutu skaita samazinājums. Un uh, daudzas no uh, schēmām attiecībā uz uh, invalīdiem uh, vispār daudziem uzņēmiem liekas pieeja tirgumu. Paldies! Tagad Fidānsas kungs lūdzu. Presidente, stato un... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Ir noiets garš ceļš. Līdz mēs sasniedzām šodienas rezultātu balsojot par ziņojumu. Es eh, arī apsveicu Kančānu kungu Viņš e, šajā ceļā ir e, abrīnojami turējies. E, tagad visi satiksmes dalījum, dalībnieki var izmantot priekšrakstus, Es domāju, nākamais solis būtu vienots teksts, kurā tiek apkopotas visdažādākās regulas. Piemērošana ir eh, regulēta saprātīgi, protams, ka varēja vēlēties vēl arī kaut ko citu, un būtībā šeit ir iekļautas visas Eiropas dalībvalstis, izņemot divas. Uh, Daudzi punkti ir obligāti maršrutiem, kas ir īsāki par 250 km. Eh, kolēģi šodien debatēs pieminēja eh, arī to, kas šodien tika atspo, atspēkos. Eh, tika pieminēts, ka pasažieri ar ierobežotām kustības spējām netiek aizsardzība, tā nav, tie tiek aizsardzība, par to mēs esam lepni. Paldies, saka priekšsēdētāja Pirms dot vārdu deputātam Overam, gribētu akcentēt sekojošo lai balsojumu skaidrojumos pieteiktos, ir rakstiski jāpiesakās jau iepriekš, bet tagad lūdzu, Vērskungs, jums vārds. Pantan, et mul jäi tegemata. Paldies, priekšsādātājs kundze, es atvainojos, ka es laicīgi nepieteicos. Es balsoju pret, jo tas nenodrošina līdzvērtīgu pasažieru attieksmi, tātad attieksmi pret pasažieriem. Šis dokuments eh, neiekļauj mazas dalību valstis, un mazu dalību valstu gadījumā šis likumdošanas akts ir tikai daļai ieviešams. Cilvēki, kas lieto autobusus, ir uh, galvenokārt jaunieši un cilvēki, kuriem uh, nav, kur nav īpaši turīgi, un tāpēc es neatbalstīšu šo dokumentu. Paldies! Un uh, tagad balsojumu skaidrojumu par Kalanana ziņojumu emisiju standartu nosteikšana jauniem kravas automobīļiem. Vispirms vārds Grīca kungam. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, tas ir kompromiss, ko ir izdevies e, panākt attiecībā uz vieglajiem kravas automobīļiem. E, te bija Rūpniecības komitejas, vides komitejas priekšlikuma Eiropas parlamentā. Emisiju standartu samazināšana desmit gadu laikā ir plānota desmit gadu ilgā laika posmā un eh, standartus eh, izsaka eh, procenti, un, protams, ka arī no lietotāja puses tas ir izmaksu aspekts. Galvenokārt to tiek skārti MVU, kas ir pamatā ģimenes uzņēmumi. Mēs jau runājam par Eiropas instrumentiem, sniedzot atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Viens punkts ir e, šķēršļu samazināšana šo instrumentu darbībā. Es ceru, ka izmaksu pieaugums saistībā ar vieglo kravas automobīļu izmantošanu un emisijas standartu noteikšana būs ieguldījums e, šķēršļu samazināšanai, pēc kad mēs pārbaudīsim, vai ir bijis viss atbilstīgi. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad jārkungam vārds. Priekšsēdētājas kundze, Eiropas parlaments savu godkārīgo mērķi spēja īstenot um, pret komisiju un padomi, līdz ar to 2020. gadā būtu eh, tiks ierobežots uz 147 gramiem. Jaunie mērķi var, ir sasniedzami ar inovatīvām tehnoloģijām. Transporta līdzekļi būs eh, tīrāki un vidējie uzņēmumi varēs tos sama, apmaksāt. Eh, tas ir ļoti svarīgi. Ja jaunie transporta līdzekļi būs tik dārgi, ka tos nevarēs iegādāties, tad vecie transporta līdzekļi joprojām brauks pa mūsu ielām un piesārņos vidi. Esmu gandarīts par šodien sasniegto rezultātu. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Ford. Paldies, tagad vārds. Just... Fords kundzei. Paldies, mēs tikko runājām par ziņojumu emisiju standartu noteikšanu jauniem viegliem kravas automobīļiem. Tā kā daudziem likumdošanas aktiem tas ir ļoti garš nosaukums. Vieglie kravas automobīļi ir um, mikroautobusi un um, emisijas standarti ir saistīgi ar degvielu. Mēs visi redzam, ka aug degvielas cenas, bet uh, amatniekiem, celtniekiem uh, šīs mikroautobuses ir uh, uzņēmētarbības instruments. Viņi uh, vēlas, uh, protams, tādu automašīnu, kas patērē mazāk degvielas. Uh, General Motors uh, rūpnīcā Lutonā esmu redzējusi, ka inovācijas nāk uh, no rūpnīcām. Uh, ir vēlme, ka mērķi tiek sasniegti tikai tāpēc, ka tie ir noteikti, bet uh, realitāte ir tāda, ka ir jābūt inovācijām, un inovācijas nāks, ja patērētāji tās prasīs, un ne tikai no Eiropas Savienības likumdošanas. Grazie, la parola all'onorevole. Paldies, tagad Kēlī kungs. Eh, er Priekšsēdētājs kundze, es tiemžēl šeit nevarēju būt klāta debatēs, es piedalījos citā sanāksmē tajā laikā, bet eh, man liels prieks, ka varu tagad pāris vārdus pateikt. 2020. gada stratēģijā mēs liekam lielu uzsvaru uz atjaunīgajām enerģijām, un tas ir pareizi, bet tikpat uh, svarīgi, lai sasniegtu mūsu mērķus, ir energoefektivitāte, jo īpaši saistībā ar uh, privātiem un komerc transporta līdzekļiem. Daudz brauc ar mašīnām, liels attālums un uh, jānodrošina degvielas efektivitāte. Mums ir jāuzliek pienākums ražotājiem ražot uh, uh mazāk degvielu patērējušus motorus. Ietaupījumi uh, ir ļoti svarīgi gan uh, ietaupot līdzekļus, gan uh, mazāk kaitējo videi. Paldies, priekšsādātājs kundze. Grazie, passiamo ora alle Paldies, tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem par nākamo ziņojumu. Lēnskungs ziņojums tiešāk sadarbība vienotas patenta aizsardzības izveidas jomā. Vispirms gribētu dot uh, Maskēlas kungam vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Padome mums informēja par priekšlikumu, eh, un te ir runa par ciešāku sadarbību vienotas patenta aizsardzības izveides jomā. Dažas dalībvalstis, arī Itālija un Spānija, bieži bija pret to, ka tiktu pieņemta šāda sistēma. E, šī e, sistēma e, var, ir norit trīs valodās un tiek pārkāpti valodu vienlīdzības pamatnostādnes. Diemžēl situācija ir tāda, ka regulu nav iespējams vienot pieņemt. Vispirms bija jāpagaida Eiropas kopienu tiesas atzimums, kad to saņemtu, tad būtu iespējams noskaidrot arī vairākus tehniskos aspektus un juridiskās sekas. Izvēle netika pieņemta par labu šim ceļam, tāpēc es balsoju pret. Paldies, saka priekšsēdētāja. Roberkungs, lūdzu. No, man, uh... Eh, har oplevet debatten her i parlamentssalen om det jo... Šeit eh, šīs debates eh, parlamentā par pastiprināto sadarbību Eiropā un vienotā patenta aizsardzība. Ja mēs dzirdam šos vārdus, tad eh, tāds viegls prieks un smaidiņš vien nav pietiekami. Uh, ir politiķi, kuri eh, savā, savās valstīs kā pasaulē svarīgāko redz tikai savu valodu, eh, nepievērš uzmanību vienotajam tirgam, tirgum, un eh, tā ir absurda situācija. Ja šodien Jo šodien iznāk, ka mums nav vienota tirgus, e, ja runājam par e, vienoto patentu. Eiropas Savienībā patenti ir div, desmitreiz dārgāki nekā uh, e, ASV, un uzņēmumiem tie nozīmē 250 eiro lielākas izmaksas. Tāpēc arī ir uh, svarīgi uh, Eh, lai mēs tomēr runātu par sadarbību un lai valstis, kuras pretojas, neapgrūtinātu tālāko kustību. Mums ir jātiek uz priekšu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad Pielāna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Jau 20 gadus mēs eh, diskutējam par vienotu patentu aizsardzību Eiropā. Nu, tā ir ļoti sarežģīta sistēma. Un salīdzinājumā ar amerikāņu sistēmu tā prasa daudz vairāk laika un ir daudz dārgāka. Patenti ir ļoti svarīgs elements, eh, nodrošinot ekonomikas izaugsme un zinātnes un pētniecības attīstību. Ņemot vērā to, ka pa konkurence pasaules tirgos pieaug, mēs nedrīkstam būt lēni un mēs nedrīkstam vilcināties, tāpēc mums ir jāstrādā aktīvāk. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir bijušas eh, pretrunas un eh, strīdi saistībā ar valodu regulējumu. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka mēs nedrīkstam diskriminēt mazās valsts dalību valstīs. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad vārds Palonis kungam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Mēs dzīvojam eh, tirgu, eh, kad mūsu uzņēmumi pies, piedalās globālajā konkurencē. Eh, ja mēs gribam vienkāršot sistēmu, tad, sarunā, tad mums ir jāpievērš uzmanība cenu pazemināšanai un jaunu tirgu iekarošanu, piemēram, Āzijas tirgu, kur aktīvāk ir amerikāņi. Ja būtu tikai viena valoda, tad eh, uzņēmumiem būtu cita situācija. Pat labam mēs zinām, ka Eiropā ir divas tiesību sistēmas, kam ir dažādi noteikumi un pazīmes. Manuprāt, būtu labāk vispirms saskaņot šīs divas sistēmas, un tad, kad izdodas panākt pastiprinātu sadarbību, tad tā noteikti nevērš vēršas pret Eiropas Savienības gāru. Bet tagad mēs redzam, ka tirbumi ir geogrāfiskais izkropļojums un konkurences izkropļojums ar atsevišķām dalību valstīm. Un uh, nav labi, ja daža, valstis atrodas dažādās izdevīgas situācijās. Garilo kungs tagad lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Labi, no vienas puses es, protams, varu atbalstīt mērķi, kad uh, Eiropa vēl ilgus uh, gadus grib nodrošināties ar vienotu patentu, lai Eiropas Savienība beidzot iestātos līdztiesīgā konkurence ar citām apvienībām. No otras puses man tomēr ir žēl, jo šī situācija tika uh, sasniegta. Um, uz dažu lokālu eh, rezultātu rēķina, piemēram, uz Itālijas rēķina, tika pieņemts lēmums par patentiem un vienu oficiālo valodu. Un būtībā nenotiek, netiek nodrošināta vienlīdzīga situācija starp Itālijas uh, uzņēmumiem un uzņēmumiem, uz kuriem attiecas minētās valodas. Uh, Es pirms kāda laika uzdevu jautājumu komisijai, lai iestātos arī turpmāk par itāļu valodu. E, tomēr pēdējā laikā lielākā daļa ir piemērojušās un man bija jāturās. Paldies, un tagad vārds Lekrita kungam. Dziękuję, pani przewodnicząca. <clears throat> Obecne. Bez paldies, priekšsēdētāji. Pašreizējie risinājumi attiecībā uz patentaizsardzību Eiropas Savienībā un atsevišķā dalībvalstīs, protams, ir nepieciešami gan Savienības līmenī, gan atsevišķā dalībvalstīs. Jaunām ja sistēmai būtu jāveicina jaunu patentu pieteikšana Taču problēma ir ar tām trim valodām vai vienu valodu, uz ko tas ir jābalsta, jo īstenībā būtu svarīgi visu iztulkot visās valodās, tādēļ, ka ļoti daudziem MVU nav iespējas maksāt par tulkojumiem, un mums vajadzētu uzmodināt, tā teikt, iemigušos inovatorus jo mēs taču bieži runājam par to, kā uh, veicināt inovācijas uzņēmumos un kā aizsargāt viņu izgudrājumus. Nu, un tad tagad vajadzētu gaidīt, lai šī regula veicina šīs inovācijas. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Legrita kungam, lūdzu. Dundze. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pār mūsu kolēģa Lēnes kunga ziņojumu, kas attiecās uz ciešāku sadarbību vienotas patenta aizsardzības izveidas jomā, taču es gribētu teikt, ka mēs jau 20 gadus cīnāmies pie tā, lai beigās nonāktu pie kaut kāda rezultāta un pie tā, lai Eiropas eh, uzņēmumiem tiktu piedāvāts kaut kāds risinājums. Tas attiecas gan uz MVU, gan uz citiem uzņēmumiem, kas sen jau gaidīja kaut kādu piedāvājumu no mūsu puses. Un tagad, kad mēs esam pie, snieguši zaļo gaismu ciešākai sādarbībai, tad eh, šī procedūra ir ārkārtīgi interesanta. Es gribētu atgādināt, ka šis ir otrais, ka mēs jau par to runājam. Un tas noteikti veicinās gan inovāciju, gan konkurētspēju. Mēs teicām jau iepriekš, ka 25 no 27 dalību valstīm ir ar mieru ieviest šo patentu aizsardzību. Nu, un es nezinu, kādas ir atlikušo dalību valstu problēmas, bet es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs piemērs uzņēmēju darbības pasaulē. Paldies, tālāk Bilbao kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es atturējos tādēļ, ka es uzturu, uzskatu, ka šī patenta aizsardzības izveide ir pilnīga neveiksme, tādēļ, ka tikai deviņas dalībvalstis spējas panākt šī, visu šo ievies tagad. Un tāpat mums arī ir problēmas vēl ar Eiropas kopienu tiesu, kas izteiksies par valodu režīmu. Un patiesībā te saka tiktu vilkt uz to pusi, lai izmantotu tikai vienu valodu, bet es nezinu, vai tas veicinās konkurētspēju. Dalībvalstu nacionālā nostāja ir novedusi pie tā, ka mēs esam ieguvuši tādu fragmentarizētu skatu un tikai trīs valodas tiks izmantotas, bet tā neko nepanāksim. Paldies! Paldies! Tālāk Mikolašik kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eiropas Savienības konkurētspēja ir jāpaukstina un uh, tad, um, lai to panākt, mums ir jāizmanto mūsu radošais potenciāls. Patentu uh, aizsardzības sistēmai Eiropas Savienībā uh, tomēr ir daudz trūkumu, un tādējādi mēs nevaram nodrošināt pilnīgu iekšē tirgus attīstību, un tādējādi mazinās arī juridiskā noteiktība uh, jauninājumu iesniedzējiem. Ir jāaizsargā visi izgudrojumi dalībvalstīs ar vienotu patentu sistēmu, nosakot vienotas tiesības, tādējādi mēs varētu veicināt pārskatāmību un samazināt izmaksas tieši maziem vidējiem uzņēmiem. Viņiem izmaksas uh, ir trīsreiz augstākas nekā uzņēmiem ASV. Centieni izveidot vienotu patenta aizsardzības uh, sistēmu uh, nav bijuši līdz šim veiksmīgi, nav devuši rezultāts, un tāpēc es domāju, ka Eiropas parlaments tagad ļoti pozitīvu soli ir spērts. Paldies! Grācie. Paldies. Tagad uh, vārds uh, Učas kungam lūdzu. Grācie, prezidente. <clears throat> Quando... Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad um, mēs uh, saskārāmies ar gādējumu, kad viens no patentiem, kas izdots Eiropā, netika atzīts ASV, tad tā jau nebija tikai e, Brītu problēma, bet gan problēma bija tajā, ka šis cilvēks nebija. E, e, savācis pietiekami daudz naudas līdzekļu, lai varētu savu patentu pagarināt. Nu, un ja mēs tagad pieņemam šos patentus trim valodām, neskaitot itāļu, tad man liekas, tā ir tāda vājuma pazīme un ietekmes trūkuma pazīme Eiropas Savienībā. Mēs šeit parādām, cik mēs esam vāji šajā inovācijas sektorā. Uh, Atgādināšu, ka par inovāciju mēs jau runājām septembrī un bija teikts, ka Itālija katru gadu iztērēja apmēram 4 eh, miljonus eiro mm, tiem tām dalībvalstīm, kas uzņem itāļu pētniekus, bet nu tad tagad tie pētnieki ir pilnīgi par velti to naudu iztērējuši. Paldies, saka priekšsādātājs um, Antonio Rokungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu paskaidrot, kāpēc es balsoju pret šo tekstu, kas attiecās uz patenta aizsardzību. Jo, protams, ka šī patenta aizsardzība varētu mm, būt izdevīga dažiem, bet, nu, būtu bijis labāk, jā. Ja? mēs būtu radījuši atšķirīgu procedūru, kas runātu par e, ciešāku sadarbību tādā līmenī, lai tas būtu jauns etaps, jo nu, pagaidām mums jau tāda ciešāka sadarbība ir no 90. gada tikai deviņu dalību valstu starpā. Nu, un tagad es balsoju pret, tādēļ, ka tas ir pretrunā ar 120. panta trešo punktu. Man liekas, ka ir problēma arī ar virsrakstu. Mums uh, jāievēro tomēr tas, ko saka 119. pāns. Nu, un mums uh, bez šaubām ir jāņem vērā brīvu kapitālu pārvietošanās un arī jāsagaida Eiropas kopienu tiesas spriedums, kas tiks pieņems 11. Mm, gada martā. Paldies, tālāk sasoli. Dargie e, kolēģi, es gribētu vēlreiz teikt, ka mēs pārliecinājāmies par to, kā itāļi spēj aizsargāt savu savus uzņēmumus, bet mēs to pašu nevaram izdarīt Eiropas līmenī. 25 no 27 valstīm piekrīt, ka e, šī patentu jautājums ir jārisina ar regulas palīdzību. Itālija ir pats sevi izslēgusi no šiem jautājumiem, un tas viss novadīs pie tādas situācijas, ka Eiropa nebūs pietiekami aizsargāta pasaulē. Nu, tas attiecās arī uz uh, finanšu jautājumiem, jo patiesībā valsts, kurā ir viena ļoti liela daļa cilvēces kultūras mantojuma, tagad uh, negrib iesaistīties Un pagaidām visi šie patenti ir jāraksta angļu valodā, kas ir pasaules uzņēmējdarbības valoda. Nu, protams, ka patentu var iesniegt savā dzimtajā valodā, ja vien Barņē kungs uz to pietiekami daudz uzstās, un mums vajadzētu to pieņemt pirms Eiropas kopienu tiesa. Uh, pieņem savu lēmumu. Mums vajadzētu atrisināt valodu jautājumu, lai mēs varētu runāt par šiem patentiem arī tiesā. kas ir kompetenta, lai izšķirtu šo strīdu, tāpēc mēs gribējām atturēties. Uh, Paldies, Lūdzu, Kelīkungs. Uh, uh, Paldies. Šis priekšlikums uh, pilnīgi noteikti nav perfekts, un mums tas būs jāpārskata saskaņā ar kopienu tiesas spriedumu. Tomēr tas, tas ir solis pareizajā virzienā, un tāpēc es atbalstīšu šo ziņojumu. Es piedalījos vairākos semināros Eiropas parlamentā, kas runāja par inovācijām uh, un General Electrics. Lielākā daļa cilvēku tic, ka progresu recesijas laikā var sasniegt tikai ar inovācijas palīdzību, un inovācija nozīmē pētniecību un jaunas preces. Un mums ir jārada tāda sistēma Eiropas Savienībā, kas būtu vienkārša un no izmaksu viedokļa efektīva kā ASV. Es domāju, ka uh, mēs vēl esam tālu no šī mērķa, bet vismaz mēs uz to ejam, tāpēc es atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Tālāk Glaisa kungs. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es atturējos, kas attiecās uz Lēnes kunga ziņojumu. Un tas jau nav tāpēc, ka es iebilstu uh, pret patenta aizsardzību. Nē, mums Flandrijā tāda procedūra ir nepieciešama jau sen. Taču mēs nevaram neņemt vērā, ka uh, pieprasīt patentu ir ārkārtīgi dārgi, kas attiecās uz valodu režīmu, tad eh, tas vēl joprojām nav atrasināts. Tā situācija nav skaidra. Vai komisija ņems vērā arī citas oficiālās valodas, eh, neskaitot angļu, franču un vācu? Es domāju, ka ir jāspēj iesniegt eh, šo pieprasījumu arī flāmu valodā. Tā, jā, liels paldies par jūsu skaidrojumiem. Tagad pāriesim pie Belēkunga ziņojumu, kur bija runa par pārtiks produktu radioaktīvo piesārņojumu. Mikolašiku kungs. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētājs kundze. Notik, noteikumu kodifikācija noteikti veidos caurskatāmāku šo likumdošanas ietvaru, runājot par radioaktīvo piesārņojumu. Bet mums ir šeit jāpārbauda juridiskais pamats, jo eh, šeit ir arī jāņem vērā parlamenta jaunās kompetences, runājot par sabiedrības veselības aizsardzību. Es piekrītu, ka uh, 168. pāns 4b var būt uh, labs juridiskais pamats, jo tur ir runa par sabiedrības veselības aizsardzību, un tas attiecas arī uz maksimālo piesāņojumu pārtikas produktos. Paldies! Rāc. Paldies! Tagad vārds Uģas kungam, lūdzu. Grācio, prezidenta Anģelīli. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Arī es eh, būtībā esmu tādās eh, pašās domās, kā šis te ziņojums, jo te jau ir eh, runa par kodifikāciju iepriekš pieņemtā likumdošanas akta kontekstā, vismaz saistībā ar pārtikas produktu radioaktīvo piesāņošanu un loparību. Lo ir arī jāpasaka, e, ka ir runa arī par kodola atkritumiem. Un tāpēc ir jāpievērš uzmanība, e, kāds ir risks, kas ir saistīts ar šiem atkritumiem. E, un mēs redzam, ko nozīmē šī neatlaidība. Mums ir jāpievērš uzmanību uz šādu, jāvērš uzmanību uz šādu situāciju, un mums ir jāsaprot, ka darīt var vēl vairāk. Piemēram, pienākums e, e, informēt steidzamības kārtā, konstatējot uh, situāciju vai arī panākt eh, izņēmumu regulējumu vai tā likvidēšana. Paldies, saka priekšsēdētāja. Krits kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze regulā e, eh, saistībā ar pārtikas produktu radioaktīvo piesārņojumu ir eh, saistīta ar Černobeļas norisēm. Eh, tā ir ļoti sarežģīta tēma, it īpaši eh, saistībā ar sabiedrības veselību. Pamatojoties uz Lisabonas līgumu, ir jāpievērš uzmanība šeit regulē, ir arī sadarbība starp komisiju un parlamentu, ratot likumdošanas pamatu. Te ir runa par četru par Eiratomas līgumu 168. pantu. Um, attiecībā uz patērētāju aizsardzību tas ir svarīgi, tāpat kā attiecībā uz uh, zemkopju uh, aizsardzību uh, avārijas gadījumā un problēmu gadījumā. Tā kā, teiksim, situācija iespējamu katastrofu gadījumā un saistībā ar pārtikas produktiem. Bet Eiropa importē e, pārtikas e, produktus no visas e, Eiropas. Un saistībā ar veselību un radioaktīvo piesārņošanu ir jā, jāvērtē šīs pozīcijas arī pie importiem. Paldies, saka priekšsēdētāja, tagad Antonio kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze trīs regulu kodifikācijas priekšlikums, kas tika pieņemtas jau pirms labā laika un kas nosaka maksimālās radioaktīvā piesārņojuma robežas. Tagad mums ir situācija, ka mēs varam ekspost režīmā mainīt pantu un padomē pastāvi iespējas veikt uh, ārkārtas pasākumus. Es atbalstu referentu Beletu tajā ziņā, ka minētais pants, protams, ir jāņem vērā. Saistībā ar jaunajiem Lisabonas līkuma noteikumiem ir nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai kompeten, padomes eh, kompetences tiktu arī attaisnotas. Ja īstenošanas kompetences tiek deleģētas padomē, tad ir nepieciešams at, adekvāts attaisnojums. Iedzīvotāji ir ieinteresēti efektīvā katastrofu situāciju pārvaldē. Eh, komisija ir jābūt kontroles kompetencēm katastrofu gadījumos Un eh, es domāju, ka tas, kas tiek noregulēts, ir pietiekami. Paldies! Tagad sēde pārtrauk līdz 2015. saka priekšsēdētājiem.